Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam sēdi. Ja nav iebildumu, darba kārtība ir pieņemta. Es norādu, ka koordinātoru lēmumi, kas tika pieņemti 26. februārī, ir iekļauti jūsu dokumentu mapītēs. Ja jums nav iebildumu pret šiem lēmumiem, tie tiks uzskatīti par pieņemtiem. Gribu arī jūs informēt par to, ka saskaņā ar jūsu lūgumu ir nosūtīts ielūgums Mario Santeno, kas ir Eiro grupas priekšsēdētājs, lai viņš ierastos uz viedokļu apmaiņu uh, ar mūsu komiteju par Eirozonas budžetu, ņemot vērā sarunas par daudzgadu finanšu schēmu un pašu resursiem. Mēs visi saprotam, ka DSF ir neatraujami saistīts ar jaunajiem pašu resursiem. Tāpat gribu informēt, ka, ka budžeta kontrolas komiteja ir aicinājis mūsu komiteju sagatavot ziņojumu par revizijas palātas budžetu par neuz prezentāciju par investīcijām un kas notiks Low N1 sanā, pirmdienā Strasbūrā 11. martā. Esam saņēm, esat arī saņēmuši 7. februāra sēdes protokolu. Ja netiks saņemt iebildumu, tad tiks uzskatīts tas par apstiprinātu. Un tagad vārds mūsu kolēģim Mankam, kurš mūs iepazīstinās ar savu uh, ziņojumu projektu par Eiropas parlamenta 2020. gada budžeta tāmi. Vārds jums. godātie kolēģi. Eiropas parlamenta un citu iestāžu budžets, tā skaitā arī komisijas budžets, ir atkarīgs no tā, kā tiks noslēgts līgums par apvienotās karalists izstāšanos no eh, Eiropas Savienības un 2018. gada eh, paziņojumā ir eh, norādīts, ka apvienotai karalistē jāiemaksā Eiropas Savienības budžetā līdzekļi vēl līdz 2020. gadam. Un tāpat būs jāveic atbilstošas korekcijas budžetā es gribētu norādīt uz to, ko esam paveikuši pēdējo gadu laikā. Tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas un Briselē ir uh, ir izveidots Eiropas parlamentārijas un ir ierosināts izvērst uh, Uh, šādu parlamentāriju tīklu dalību valstīs, uh, nosaucot par parlamentu centriem, un tāpat izveidot arī mobīlas uh, Eiropas uh, centros, jo daudzi cilvēki nevar aizbraukt uz Briseli, un tādēļ ir nepieciešama šādas uh, mobīlas iekārtas, kas varētu apmeklēt mazākas pilsētas, skolas un uh, tuvināt uh, Eiropas Savienības pilsoņus uh, Eiropas Savienībai, vai viņus varētu informēt par to, kā strādā Eiropas parlaments, kā darbojas Eiropas Savienība, un tas visām tām būtu arī pozitīva ietekme uz Eiropas uh, uh, parlamentu vēlēšanām. Un uh, tādēļ, domājot jau par nākamajām uh, vēlēšanām, aicinu izveidot šādus centrus uh, dažādās dalību valstīs. Un tagad pievērsīšos atsevišķām uh, uh sadaļām. Ēku politika. Uh, Šeit mums ir nepieciešams uh, caurskatāms lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz nekustamā īpašuma politiku. Un ir jāpieņem savi, saulēcīgi lēmumu PHS ēka. Par to drīz līdz gada beigām būs jāpieņem lēmums par to, kāds uh, variants tiks izvēlēts. Bet katrā gadījumā līdz gada beigām ir uh, jāpārceļ uh, dienesti no šīs ēkas uz citu ēku, un tam arī ir nepieciešams finansējums. Pieci, tātad uh, esam tikušies ar pieciem ģenerāldirektoriem, un Linkus skundze mūs informēja par to, kādi ir izdevumi. Tāpat esam arī eh, ģen, no ģenerāla sekretāra saņēmuši ziņojumu ar konkrētiem skaitļiem. Tagad mums šie skaitļi ir jāizvērtē un jāmeklē pēc iespējas labākais risinājums, lai varētu optimizēt izdevumus. Nākamajā tikšanās reizē ar ēnu referentiem mēs diskutēsim par iespējamiem ietaupījumiem es gribētu minēt jomas, kur es saskatu šādus potenciālus ietaupījumus. Pirmkārt, ēku politika, ēkas kā tādas, gan par ēku aprīkojumu runājot, gan arī par eh, citām saistītām lietām. Eh, tradicionāli mums ēku eh, politikā ir iet, pārpalikumi, un šeit varētu ietaupīt miljoniem eiro. Tālāk par uh, mēbelēm. Arī Linkus kundze mums apliecināja pagājušajā nedēļā, ka arī šajā punktā mēs varētu ietaupīt līdzekļus. Turpmākās iespējas. Uh, par uh, attiecībām uz līgumiem ar auto vadītājiem un tāpat arī runājot par deputātu ceļošanas izdevumiem un arī uh, Eh, par eh, pakalpojumiem eh, autovadītājiem, ar kuriem noslēgts līgums. Tālāk tehniskais aprīkojums arī šeit būtu iespējami lieli ietaupījumi. Nākamais punkts - parlamenta asistenti. Katrā vēlēšana periodā ir paredzēti līdzekļi, kuri netiek pilnībā izmantoti. Tātad šeit pastāv rezerves. Turklāt nepieciešams pastiprināt iestāžu labāku sadarbību, un arī šeit mēs varam veikt ietaupījumus. Ģenerāla direktori jau ir par to apspriedušies, uh, par šādām iespējām, un arī uh, Uh, Vīlanda kungs par parlamentu biroju norādīja, ka arī viņiem ir iespējas atrast iekšējās rezerves un aicina uh, ģenerāldirektorus izvērtēt, kā varētu ietaupīt līdzekļus, uzlabojot iestāžu sadarbību. Tālāk uh, tulkošanas izdevumi, konferenču reprezentācijas uh, Eh, enerģētikas izdevumi. Arī šeit ir iespējami ietaupījumi un tāpat eh, vairākās eh, darba vietas mēs varētu arī izvairīties no atsevišķiem braucieniem, plašāk izmantojot videokonferenču piedāvātās iespējas. 2020. gadā daudzām lielām investīcijām ir jāveic pēdējais maksājums, tātad šis investīcijas ir uh, veikta sākot no 2016. gada. Mums, piemēram, ir IPEX projekts modernām integrētām drošības tehnoloģijām Eiropas parlamentā. Un uh, šī joma mums vispirms ir uh, labi jāapzina, uh, lai uh, saprastu, kādi izdevumi ir uh, bijuši šai jomā nodrošinot ēku apsardzību, un mums būtu nepieciešams pārskats par drošības izdevumiem. Tāpat nepieciešama papildu informācija par uh, pakāpojumu sniegšanu deputātiem, uh, elektroniskā apmācība, informācijas apstrāde, tad mums būtu nepieciešama papildu informācija par uh, to, kādi izdevumi ir šajā jomā. Kolēģi tāpat noteikti ir informēti, ka ir parlamentā uh, asistenti, kas ir nostrādājuši divus sasaukumus praktiski desmit gadus, bet pietrūkst pāris dienu. Un varētu izrādīties, ka šiem de, asistentiem nav tiesības uz pensijas saņemšanu. Mums šī situācija būtu jārisina. Ir asistenti, kuri turpinās darbu arī pēc vēlēšanām, bet atsevišķi uh, asistenti darbu vairs neturpinās, un viņi nebūs nostrādājuši pilnus desmit gadus, un līdz ar to viņiem varētu būt ierobežotas tiesības uz pensijas saņemšanu. 2018. Eh, gada 14. decembrī notika biroja, parlamenta biroja sēde, eh, kas bija veltīta praktikantu tematikai, un šie noteikumi stājas spēkā šā gada 2. jūlijā. Tas mums ir jāpanāk, lai nodrošinātu pietiekamu atlīdzību stažieriem, kas strādā deputātiem, lai tātad šie stažieri varētu sekt savus uzturēšanās izdevumus. Ir arī jomas, kur netiek līdzekļi uh, efektīvi izmantot, piemēram, mutiskie uh, balsojumu skaidrojumi. Šeit tūki strādā tikai ar vienu mērķi. Būtībā uh, šie deputāti uzrunā tikai savus vēlē, vēlētājus vēlēšana apgabalā, un tādēļ būtu jāizvērtē, cik izmaksā šādi mutiskie balsojumu skaidrojumi Un es gribētu citiem eh, kolēģiem ieteikt, ja eh, viņi vēlas izskaidrot savu balsojumu, tad būtu jāpadomā par citu, citām iespējām. Piemēram, varētu iesniegt šo skaidrojumus arī rakstveidā. Nav obligāti jā, jāsniedz mutisks skaidrojums. Un vēl viens punkts - brīvprātīgās iemaksas pensiju fondā 2020. Uh, gadā var izrādīties, ka šai fondā vispār uh, vairs nebūs līdzekļu, un tādēļ es aicinu revidentus izvērtēt, pārbaudīt šo fondu un sagatavot atbilstošu ziņojumu. Vēl viens punkts - sadarbības ar citām iestādēm. Šeit ir jābūt uh, sadarbībai, kas norit uh, bez jebkādiem kavējumiem, šķēršļiem, bet, diemžēl, šeit vēl ir problēmas gan drošības jomā, tulkošanas jomā. Un Vīlānd kungs ir ieteicis izveidot kopīgu drošības dienestu visām iestādēm, un mums būtu jāpadomā par to, kā, kā to nodrošināt, jo šeit ir liela ietaupījuma potenciāli iespējami. un es aicinātu uh, izvērtēt sadarbību starp iestādēm un domāt par potenciāliem ietaupījumiem. Iepriekšējā, iepriekšējā sasaukumā mums izdevās ietaupīt 11 miljonus eiro tulkošanas izdevumu, lai pilnībā izmantotu pastāvošās iespējas, bet Tātad mēs izvērtējām savas iespējas, bet mēs neprasījām, lai citas iestādes to uh, darītu. Bet mums būtu jādomā par to, kā ietaupījumus veikt uh, visām uh, iestādēm kopīgi. Vakar uz sēdi sanāca. Uh, seksuālās uzmākšanās apkarošanas komiteja. Un nākas konstatēt, ka joprojām ir ļoti sarežģītas lietas. Piemēram, kāda persona četrus gadus tika psiholoģiski ietekmēta, vajāta, un tas būtībā var sagraut uh, cilvēku psiholoģiski, un tādēļ mums jau no paša sākuma būtu jāiesaistās šādos gadījumos Pagājuši gada eh, tika ieceltas sešas atbildīgās personas, bet pēc vēlēšanām būs atkal jauni darbinieki, asistenti, stažieri. Un, ja eh, kaut kas notiek, tad viņiem ir jābūt iespējai vērsties eh, pie atbildīgām personām, vērsties pie tiesības sārga uh, vai mediātora un risināt problēmas uzreiz, tās neatliekot uz vēlāku laiku, un arī ir jāpiešķir atbilstoši finansējums šiem pasākumiem. Mums ir jāīsteno profesionālāka pieeja šādu problēmu risināšanā. Uh, Tāpat ziņojumā arī rakstu to, ko jau esmu norādījis. Mums ir plašāk jāizmanto video konferences, lai uh, mazāk būtu kaut kur jābrauc, lai samazinātu ceļošanas izdevumus un arī uh, mazinātu ietekmi uz vidi. Kolēģi noteikti atceras, ka ka mēs vēlējāmies vienkāršot budžeta procedūru, un šeit ir sa sagatavoti ieteikumi, ko es pievienošu kā uh, pielikumu savām ziņojumam par uh, budžetu procedūru, un es vēlos, lai jaunajā sasaugumā tiktu izveidota jauna darba grupa, kas uh, turpinātu šo darbu, kas me, uh, meklētu iespējas iet, veikt ietaupījumus gan attiecībā uz sēžu organizēšanu, gan uz tūkošas dienestu darbu. Un es gribētu šo ierosināt šādu darbības veidu, kas būtu jāīsteno budžeta procedūrā un nākamā paudze, kas uh, pārņems šo darbu pēc vēlēšanām, varētu turpināt strādāt mēs varētu daudz ietaupīt, atsakoties no uh, tulkojuma un arī rīkot mazāk uh, sanāksmju, un tas ir uh, īsumā viss. Uh, es ar interesi klausīšos kolēģu viedokli, un ir ļoti labi sagatavot tādu pozitīvu budžetu Eiropas parlamentām. Paldies, referent kungs, par šo ļoti uh, iedrošinošo vēstījumu. Jūs esat konstatējis virkni potenciālu ietaupījumu, un man nav šābu par to, ka Eiropas parlaments uh, rādīs piemēru citiem, uh, sagatavojot budžetu un uh, to atbilstoši pārvaldot. Un Tagad dodu vārdu ēnu referentiem, kuri ir zālē, vai Rubika kungs ir pilnvarojis Fernandes kungu uzstāties? Nē. Nu, tad vārds Kalmelkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos no sirds pateikties referentam. Tas bija tik tiešām ļoti visaptvarošs ziņojums, ļoti detalizēts. Manuprāt, arī e, tika pārunāti svarīgākie temati. E, šis ir tāds gan izvēl neizpildāms uzdevums. Un pilnīgi piekrītu referentam, ka ir iespējams ietaupīt līdzekļus, ja Eiropas parlamentā mēs koncentrētos uz svarīgāko. Man ir radies arī iespējas, ka viena otra sanāksme varētu arī netikt sasaukta, vismaz nepilnā režīmā. Ja deputāti, mēs saulaicīgi paziņotu, vai mēs ieradīsimies vai nē, saulaicīgi, tad, protams, e, varētu arī ietaupīt uz, uz tulkiem. Mēs zinām, ka e, tiek turētas daudzas valodas sanāksmē, kas nemaz netiek faktiski izmantotas konkrētajā dienā. Uh, Tas ir atkarīgs, protams, no mums, no deputātiem. Ja mums būtu tāda disciplīna, mēs varētu panākt daudz vairāk. Tas pats ir sakāms arī par dokumentu drukāšanu. Mēs izdrukājam ļoti daudz, kur lielākā daļa vairāk vai mazāk ātri nonāk miskastē. Arī tur liekot lielāku uzsvaru uz elektroniskiem pakalpojumiem un iespējām, mēs varētu daudz ietaupīt. Pārējais ir, eh, teiksim tā, mēs eh, varētu būt tie, kas rāda piemēru taupībai. Mums katru gadu ir tūkstošiem um, apmeklētāju, mums zinām dienesti ir nepieciešami, mums ir jābūt uh, spējīgiem strādāt atbilstoši, jābūt pietiekamam personālam. Svarīgs ir arī drošības jautājums, tā skaitā internetā. Tas būtu vienkārši katastrofāli, ja mēs e, nespētu sakot līdzi attīstībai un kļūtu par upuri kādam uzbrukumam. Tas nu gan nebūtu labs signāls Eiropas Savienībai. Tāpēc ietaupīšanas iespējas, manuprāt, ir arī kaut kur ierobežotas. Tomēr, cik tas ir iespējams, mums vajadzētu sūtīt pozitīvu signālu. Paldies! Merci! Paldies! Jetermeki kundze ir savu sakāmo deprē kungam nodevusi, jā? Jā, tieši tā, tieši tā, prieksēdētāja kungs. Un es vēlētos atvainoties Jetēna Maki vārdā, jo viņai šodien ir cits darāmais. Uh, Iesākumā es vēlētos eh, sveikt Mankas kungu par ļoti labi sagatavoto ziņojumu, ļoti svarīgs un aktuāls ziņojums. Un eh, tajā ir ļoti daudz punktu, ar kuriem kā Jetena Makija kundze, tā arī mana politiskā grupa ir vienisprāts, un tomēr pāris komentāru. Vispirms eh, tieši par tekstu. Vispirms par Mankas kunga teikto, ka vajadzētu samazināt eh, ģenerālsekretāra, pieliku, ģenerālsekretāra priekšlikumā izskanējušos skaitļus, tātad kā šo samazinājumu, eh, kā to samazinājumu argumentēt. Piemēram, budžeta kopējais apjoms 20. gadam nedrīkst tikt palielināts kā tādā pašā procenta apjomā, kā 18. gada palielinājums salīdzinot ar 19. Ga, uz 19. gadu. Līdz ar to, ja budžets pieaug tikpat lielā mērā, kā tas salīdzinot ar 19. gadu uz 18. gada fonu, tad uh, mums izdotos iekonomēt 3 miljonus. Vai tas ir tāds vispārējais princips, ko mēs tagad piemēno, piemērojam? Bet, eh, protams, ka ekonomikai ir jābūt. Mankas kungs ar lielu pārliecību un argumentēti uh, um, runāja par Eiropas pieredzes centra izveidi. Mans politiskais spēks nav tik entuziastisks par šo ideju. Un uh, iemesli vispirms. Mm, daža tā tad, piemēram, parlaments, mēs tā kā mēs neesam federāla valsts, kura mēģina izveidot savas pārstāvniecības eh, dažādās eh, pavalstīs. Un tas, ka eh, parlaments uzskata, ka mums, mēs esam iedzīvotāju pārstāvi, un tomēr tie ir Eiropas pārstāvniecības centri, bet visas trīs institūcijas kopā mēs jau veidojam Eiropas Savienību, bet ja parlaments pats vēlas izveidot savu veidu pārstāvniecību vai izstādi kādā dalību valstī, nu mana politiskā grupa eh, nav tik entuziastiska par šo ideju. Tieši tāpat, un tas parādās arī ģenerāla sekretāra ziņojumā, tātad diplomātiskais servis eh, kurš tiks izveidots vairākās dalību valstīs. Viens no tādiem ir paredzēts, to ir paredzēts izveidot Džakartā, bet eh, tas eh, Eiropas parlamenta pārstāvniecības priekšnieks, kurš šobrīd ir Vašingtonā, tad pēc tam nonāks Džakartā. Bet eh, kurš ir pieņēmis šo lēmumu un kādā sakarībā parlamenta pārstāvniecība būs Džakartā? Uh, Jau Eiropas Savienības vēstniecības ir šajās valstīs, un arī ārējais dienests jau ir pārstāvēts, un tagad mēs, Eiropas parlaments, vēl izveidosim savu pārstāvniecības biroju. biroju. Es uzskatu, ka beidzot ir pienācis laiks e, pateikt, ka pietiek rīkoties kā ierasts, Tas, ka Eiropas Savienība pārstāv trīs vai pat četras organizācijas konkrētā valstī, man ir grūti to saprast, man tas ir pat nepieņemams. Es, protams, iestājos par to, lai Eiropa būtu kā federāla valsts savienība. Uh, Mankas kungs eh, jau vēl minēja vairākas citas nozares, kurā varētu ietaupīt, eh, un eh, redzēsim, kāds būs balsojums. Un tomēr mēs vēlreiz vēlētos atgādināt, ka par Eiropas parlamentu runājot un šādā ziņojumā mums beidzot vajadzētu izvērtēt situāciju, piemēram, Ankas kungs pieminēja, um, um, pieminēja ēku E, ēku finansējumu, bet e, beidzot ir jābūt skaidrībai, tātad kā tiek finansētas ēkas, jo budžeta postenis tam ir paredzēts milzīgs. Un e, tajā ir paredzēts kā, te, kā ēku īres, tā arī celtniecības budžets, bet es domāju, ka šo budžetu šo pārmēru uzpūsto budžeta posteni vajadzētu pārskatīt. Tātad tie ir vairāki momenti, ar, par kuriem diskutēsim ar referentu, mēģināsim vienoties. Tomēr divi punkti, kuros darba vēlētos eh, uzteikt. Manuprāt, eh, birokrātisku iemeslu dēļ ir Tātad parlamentu asistentu e, situācija ir skandaloza. Tātad e, viņi ir nostrādājuši gandrīz e, desmit gadus, bet pietrūksta pāris dienu, pāris mēnešu, lai viņi saņemtu parlamenta pensiju. Un, manuprāt, tas ir skandalozi. Mums ir par viņiem jāiestājas. Un visbeidzot, Vēlreiz vēlētos pateikties Mankas kungam par viņa paveikto un arī par šo brīvprātīgo eh, voluntāro pensiju fondu. Jo es eh, vēlējos atgādināt, ka šo fondu izveidoja parlaments. Tas ir parlaments, kurš lēma par šāda fonda izveidi un visiem deputātiem tika teikts, jūs no šā fonda gūsiet labumu, ja tajā jūs iemaksāsiet katru mēnesi e, paralēli arī parlamenta budžets, tajā veiks savas iemaksas. Un e, Tātad parlaments maksātu divas trešdaļas un katrs parlamentārietis vienu trešdaļu, bet tas jau ir ierakstīts reglamentā. Šobrīd deputātu statūtos ir e, precīzi paredzēts un atsevišķi paredzēts, ka šajā e, fondā iemaksātie līdzekļi tiks deputātam atmaksāti pēc pensijas vecuma sasaukšanas. Un e, tā ir iniciatīva, ko pieņēma eh, parlamenta bīrojs, un tam parlamenta eh, budžetā ir paredzēti līdzekļi, un es uzskatu, ka mums eh, šis pieņemtais lēmums ir jārespektē. Tas arī varbūt ir lielos vilcienos eh, manis teiktais, bet, protams, es vēlreiz vēlētos pateikties Mankas kungam un esam viņa rīcībā, lai mēģinātu rast labākos iespējamos risinājumus. Paldies Diprē kungam! Un tagad vēlētos dot vārdu Omaru Žikungam, bet viņš nav ieradies. Taranda kungs vēlas izteikties zaļo grupas vārdā, tad Taranda kungs runā bez. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es runāšu eh, goe vārdā, ja jūs tā vēlaties. Bet eh, patiesībā es eh, runāšu Elga Stripels vārdā, kas ir mūsu politiskā spēka ēnu referenta. Un viņa man lūdza vispirms pateikties eh, Mankas kungam par apjomīgo darbu un zaļie atbalsta lielos vilcienos viņa nostāju. Burtiski pāris momentu, ko esam ierakstījuši mūsu grozījumos un kurus iesniegsim un mēs, mēs vēlamies uh, būtiskākas diskusijas uh, par šo džakartu gaitu, uh, vairāki za, um, zaļi elementi par transporta lietām un par Un visbeidzot, eh, DigiCom lomu par eh, dažādu um, panāktu, bet vēl nenoslēgtu vienošanos komunicēšanu un, protams, caurskatāmības jautājums. Un visbeidzot, mēs piekrītam ēnu referentam, ka varadzētu, va, varētu vēl vairāk ietaupīt nekā patreizējā priekšlikumā paredzēts. Un visbeidzot, no savas puses tas ir personīgs dabas komentārs. Es piekrītu deprēkungam tajā aspektā, ka federālas institūcijas pārstāvniecība dažādos reģionos par federāliem jautājumiem, ja es tā varētu izteikties, Tā ir liela problēma. Un iespējams, ka mums vajadzētu būt e, daudz stingrākiem tieši šajā budžeta postenī. Un tomēr es e, nezinu, vai es pat drīkstos to uz, izteikt, un tomēr nepiekrītu deprē kungam par šo privāto pensiju fondu. Jūs teicāt, ka to izveidoja parlaments, un tā ir taisnība. Uh, Parlamenta vairākums balsoja par šā fonda izveidi. Un tomēr mēs jau visi ļoti labi zinām, Un tomēr tas bija priekšlikums, par kuru parlaments balsoja, bet tajā bija iekļauts risks, kurš ir saistīts ar jau kuru, jebkuru e, personīgi privātu pensiju fondu, tātad tas nav parlamenta pensiju fonds, tas ir privāts. Un kad pirmo reizi mēs par to diskutējām, tas bija pirms apmēram gada, Es tomēr vēlētos uz, pateikt, ka tie, kur iemaksāja, deputāti, kur iemaksāja šajā fondā, tad viņi var šo daļu dabūt atpakaļ, savu daļu, bet pārējā ir riska daļa, kur jūs uzda, uzņematies, ja kāds iegūda Luksemburgā bāzētā privātā pensiju fondā. Un lai arī kādu galu ņemtu šī lieta, mēs visi cerams, kādu dienu nonāksim pensijas vecumā, un tad iespējams es savus domas mainīšu samērā kardināli. Sī. Paldies! Un tagad, godātie kolēģi, došu vārdu tiem, kur vēlas izteikties diskusijās. Jā, paldies priekšsarētāji, Gadie Zabalkundze saka. Vēlējos pateikties pirms Mankas kungam par priekšlikumiem, ko viņš līdz mums priekšā. Tas tik tiešām sakrīt ar tās politiskās grupas vērtībām, kur mēs pārstāvam. Es ceru, ka mēs varēsim eh, viegli vienoties ar pārējām politiskajām grupām. Piekrītu Debrē kunga sacītājiem, ka mums jābūt konkrētākiem attiecībā uz to, ko konkrēti mēs vēlamies samazināt parlamentu budžetā. Un mums jāatceras arī par sarunām starp grupām. Lai nu kā, mēs aizstāvēsim savu nostāju, tāpat kā darījām to iepriekšējos gados. budžeta palielināšana vajadzētu būt saistītai ar inflācijas eh, līmeni. Eh, 3,58% eh, aptuveni. Mums tas neliekas, eh, me, respektīvi, mēs neredzam neko tādu, kas pamatotu papildus eh, līdzekļu piešķiršanu un palielināšanu virs šī līmeņa. Manuprāt, šāda pieeja, kas tiek izmantota, ir laba, ka tā nauda, kas netiek izmantota, uh, To var izmantot, e, piemēram, ēku politikai. Bet tas, kam es nepiekrītu un kur man ir atšķirīgs skatījums, ir tas, ka mēs dažās sadaļās par daudz līdzekļus ieplānojam, un tur te paliek pāri, un tad mēs e, slēpjam šo naudu. E, no, slēpjam šo naudu, kaut arī tā ir paredzēta ēkām vēlāk kas attiecas uz priekšlikumiem. Tie nav jauni, mēs esam šīs lietas aicinājuši darīt iepriekš, un tas arī bija ticis apstiprināts eh, plenāru sēdē. Eh, Deprēkungs jau pieminēja pensijas eh, deputātu asistentiem, jo tas nav loģiski. Cilvēki ir nostrādājuši divus sasaukumus, izdarījuši visu, kas ir jāizdara, un tad administratīvas situācijas dēļ, piemēram, uh, Iepriekšējo reizi vēlēšanas notika vienu mēnesi agrāk, un viņiem tad līdz ar to nav izpildīts desmit gadu e, termiņš kā priekšnosacījums, un cilvēki nevar saņemt pensiju. Nu, tas ir labi, ka šīs lietas netiek aizmirstas. Tas pats ir uh, arī sakāms par mūsu asistentu izdevumu sekšanu, tad, kad viņi dodas komandējumos. Šeit eh, parlamenta asistenti ir jāpielīdzina parlamenta darbiniekiem. Parlaments ir prasījis, lai tas nu notiktu vienlīdzīgi. Nevis tikai eh, aktualizēt esošo situāciju. Sākot jaunu sasaukumu tad, kad tiks ievēlēti jaunie deputāti, lai viņiem ir jāzina jau, kādas būt, būs izmaksas, un viņi varētu pielāgoties, lai viņiem būtu pieejama jau visa informācija. Katrā ziņā ir jāīsteno šīs lietas praksē, lai sākoties jaunajam sasaukumam, visi būtu vienlīdzīgā situācijā. Vēl viena lieta, kas būtu jāuzsver. Tie līdzekļi, kas mums ir pieejami, lai mēs palīdzētu cilvēkiem, kas cieši no uh, uzmākšanās, tam ir jānotiek saulēcīgi un atbilstīgi. Manks kungs jau to pieminēja. Šobrīd mums uh, trūkst darbinieku vai pietiekami kvalificētu darbinieku, lai strādātu ar šo jautājumu. Mums ir jāatzīst, ka uzlabojumi ir bijuši Un visbeidzot par balsojumu skaidrojumu jautājumu. Manks kungs vēlējās mainīt šo kārtību. Es izteikšos radikālāk. Tas ir jāizbeidz vispār kā process. Manks kungam taisnība. Deputātiem galu galā ir pietiekami citu iespēju izskaidrot, kāpēc viņi ir šā vai tā balsojuši par vienu vai citu jautājumu. Mums ir sociālai tīkli, parlaments nodrošina audio vizuālos pakalpojumus un tā tālāk. Manuprāt, mēs varētu ievērojami ietaupīt līdzekļus, ja mums nebūtu šī stunda pusotra eh, katru dienu mm, Strasbūrā ar visiem tulkiem, kas tulko Eiropas Savienības oficiālajās valodās, pilnajā režīmā. Tā kā šeit varētu nopietni ietaupīt līdzekļus. Paldies! Paldies! Fernandes kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es varu tikai apstiprināt to, ko kolēģis Žirārs Deprē sacīja. Bet pirms tam eh, vēlos vēl pateikties kolēģim Mankam par, eh, ko, par šo darbu, kas tika paveikts. Vēlos viņu arī iedrošināt mm, tas ir labi, ka viņš e, neseko populismu tendencēm vēlēšanu gadā. Protams, ka sekos e, no parastajiem aizdomās turamajiem, var teikt, e, priekšvēlēšanu kampaņu kontekstā iesniegti priekšlikumi, cenšoties izdabūt sev kādu labumu no izdevumiem, kas ir ne tikai aizliegti, bet nav arī attaisnojami. Mūsu budžetam ir jābūt pamatotam, bet arī pietiekamam. Mums ir augstākās kvalitātes dienesti šeit parlamentā. Un ja mēs sākam griezt šos līdzekļus, tad ne tikai demokrātie cietīs, bet arī procesu kvalitāte. Runa ir par normatīvā darba izcilību. Tam ir jābūt mērķim, kuram mums, mēs sekojam arī turpmāk. laba likumdošanas darbība arī ir saistīta ar lielām izmaksām. Un tad cietēji būs iedzīvotāji. Es varu piekrist eh, referenta sacītājam, ka tik tiešām pastāv iespējas ietaupīt. To mums arī vajadzētu darīt tur, kur tas ir iespējams. Piemēram, varētu samazināt eh, līdzekļus, ierosināt tās aktualizēšanas eh, kontekstā bet ir vienlaicīgi jāapzinas, ka parlaments piektajā sadaļā daudzgad finanšu schēmā procentuāli veids samazinājums daudz lielāks salīdzinot ar citām iestādēm. Mums tas ir atkal un atkal jānorāda, ka institūciju loma saistībā ar administrāciju veidos 7% no Eiropas Savienības kopējā budžeta. Mēs bieži vien nerunājam par šiem 7%, runājam biežāk par atlikušiem 93%, runā ir arī par konkurētspējību, konkurētspēju par darba vietu radīšanu, atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem gal galā arī kohēzijai, sociālai, teritoriālai un e, ekonomiskai kohēzijai Eiropas Savienībā. Tomēr, neskaroties uz to, ir ļoti svarīgi, lai parlaments pirmkārt jau rādītu labu piemēru. Tas ir sakāms pirmkārt jau par caurskatāmību. Es nerunāju par absolūtu caurskatāmību. Tomēr mums ir nepieciešams ne tikai rādīt labu piemēru, bet arī censties, kur tas ir iespējams, samazināt nevajadzīgus tēriņus, meklēt sinerģijas iespējams, skatīties, kur ir iespējams ietaupīt lai mēs nevis ar mazāk līdzekļiem sasniegtu to pašu mērķi, bet cītīgi sekotu normatīvā darba izcilības principam. Paldies! Paldies! Emanuel, tagad uh, Hovard kungam vārds. Hovard kungs, jums vārds. Thank you, uh, Mr. President. Paldies, priekšsarētāji. Es nebiju plānojis izteikties, bet uh, tagad nākšu klajā ar dažiem novērojumiem. Daudzus gadus es ļoti kritiski apvienotajā karalistē izteicos par finansējumu, kas tiek eh, sniegts Westminsteras eh, parlamenta deputātiem, lai viņi varētu darīt savu darbu un efektīvi komunicēt. Un es uzskatu, ka šajā iestādē, šeit Eiropas parlamentā, mums arī ir dažas šādas lietas. Mums ir pamata līmeņa finansējums, lai deputāti varētu efektīvi strādāt. Un šī līmeņa saglabāšana ir ļoti svarīga. Vienlaicīgi ir svarīgi arī atzīt, ka atšķirīgas valstis, atšķirīgas dalību valsts ir ar atšķirīgām prasībām un dažādiem um, dažādu iedzīvotāju skaitu un tā tālāk. Līdz ar to viena pieeja visiem nevienmēr labi darbojas. Un, un tas, kas man satrauc šajā diskusijā, ir tas, ka mums vajadzētu ierobežot līdzekļus, kas cilvēkiem ir, lai e, viņi varētu e, sazināties ar sabiedrību, lai izteiktos parlamentā kā uh, parastie deputāti, nevis kā komiteju vadītāju, vadītāju koordinātu un tālāk, kas ir augstāk hierarhijā un ir ar lielākām iespējām komunicēt ar sabiedrību. Un šajā kontekstā ir divas svarīgas lietas. Šīm iespējām jābūt pēc iespējas plašākām parastiem deputātiem. Un otrkārt, mēs eh, nedrīkstam arī ierobežot lingvistu pie, iespējas. Ir jānodrošina, ka cilvēki var izteikties savā dzimtajā valodā. Un ir jānodrošina, ka cilvēki e, dalību valstīs var sekot šeit parlamentā notiekošajam dzimtajā valodā. Tas, manuprāt, ir absolūti nepieciešams demokrātiskai piekļuvēji. Manuprāt, tā ir mūsu dāvana pasaulē. Mēs nodrošinām angļu valodu kā lingua franca, bet es nedomāju, ka tam ir jābūt obligātam. Protams, manas spējas komunicēt citās valodās ir diezgan vājas, tāpēc eh, ir jānodrošina piekļuve cilvēkiem, eh, debatēm, informācijai. Tā ir būtiska problēma, ja mēs meklēsim iespējas samazināt līdzekļus šajā sfērā. Merci. Paldies neviens nevēlas vairs izteikties, tad es gribētu uh, nu, pievērst uzmanību tam, ka ir tāda kā zvaigžņu parāde. Mūsu referents ir arī biroja lodzeklis vienlaikus un vēlētos viņām pateikt paldies, jo šogad uh, uh, uh šis projekts tiek nu, par to ir informācija gan mums pieejama, gan birojam vienlaicīgi. Tas ir kaut kas jauns. Un mums vajadzētu rūpēties par to, lai arī turpmāk tas katru gadu tā notiktu. Tas, ka jūs, Manks kungs, esat biroja loceklis, mums arī palīdz uh, rast atbildes uz virknu jautājumu par mūsu diplomatiskām pārstāvniecībām, kādas parlamentām ir. Uh, nu, tīri personiski gribu teikt un uh, turpināšu deprēkunga teikto, ka tik līdz, uh, kamēr nav pierādīts pretējs, Eiropai nav īsti uh, pilnvaras ārlietās, bet mums ir ārējās darbības dienas un ja vēl parlamentam tagad ir savas uh, no diplomātiskās pārstāvniecības, tad ja pilsoņi mums jautās, kādēļ tas tā ir, tad mums jāspēj atbildēt uz šiem jautājumiem un jāpamato, kādēļ šādi izdevumi nepieciešami, jo tie ir uh, sabiedrības līdzekļi, vai tiešām šeit ir kāds reāls pamatojums. Un, Mankas kungs, tagad vārds jums. Uh, jūs uh, lūdzu sniedziet atbildi kolēģiem. Ďakujem pekne, pán predseda. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Vēlos pateikties visiem kolēģiem par izteiktiem komentāriem. Es to visu sev esmu sarakstījis un piefiksējis. Esmu pārliecināts, ka lielāko daļu no jautājumiem mēs varam kopīgi atrisināt. Priekšsēdētāji kungs, vēlos jums pateikties personīgi. Pagātnē jūs izdarījāt lielu spiedienu uz to, lai uh, šis ziņojums no prezidija pēc iespējas ātrāk nonāktu budžeta komitejā. Šoreiz man tas pat nebija jādara, jo ģenerāls sekretārs šo procesu jau bija sagatavojis, arī pateicoties spiedienam no priekšsarētāja puses. Tā kā vēlreiz paldies jums par to! Tagad eh, sākšu ar to, ko kolēģis Horvats sacīja un to pieminēja vēl kolēģi, deputātiem ir jābūt iespējai komunicēt dzimtajā valodā. Tomēr mutiskajā balsojuma skaidrojuma jautājumā es vēlos eh, meklēt eh, ietaupījumus. Deputāti var runāt savā valodā, un eh, tas tiek prezentēts viņu valstī, bet tur nav nekādas diskusijas balsojuma skaidrojumos. Manuprāt, tas nav jātulko vispār 24 valodās. Tas izmaksā par daudz. Uh, Deputāts var skaidrot savu balsojumu, var to darīt savā valodā, savai dalību valstī, protams, bet tas nav jātulko. Piekrītu Aiderei eh, arī par to, ka mēs varētu arī likvidēt šo iespēju. Bet tad tas būtu jādara pakāpeniski. Pirmajā solī mēs varētu pārlikt balsojumu skaidrojums uz pašām plenāra sesijas beigām, lai tie, kas vēlas eh, to darīt, var to izdarīt, bet tad varbūt daudz arī atteiksies no šīs iespējas, un tad mēs varam tālāk eh, sekot ar nākamajiem soļiem. Vēl viena lieta, kas nav labi. Ir rakstiskie jautājumi komisijai, kas tiek reģistrēti Un daudzi deputāti vēlas uzdot pēc iespējas lielāku skaitu jautājumu komisijai, lai saņemtu sev pluspunktus. Bet katrs jautājums komisijai izmaksāja pirms diviem gadiem 700 eiro, varbūt šogad tas ir vēl vairāk. Un es jau komitejā esmu runājis par to, tas bija pirms diviem gadiem. Komiteja toreiz man piekrita ka šie jautājumi komisijai statistikā nebūtu jāiekļauj, jo ja nav statistikas, tad deputāti uzdos tikai tos jautājumus, kas viņiem patiešām ir nepieciešami noskaidrot. Un nebūs iespēja krāt kaut kādus pluspunktus sev. Budžeta komitejā toreiz kolēģi man piekrita, bet plenārsēdē to mēs cauri nedabujām. Tomēr vēl viena reforma, kuru esam īstenojuši, bija jau no 2015. gada. Mums izdevās par 9000 samazināt jautājumu skaitu komisijai un 6,3 miljonus eiro ar to arī ietaupījām. Tas jau ir milzīgs sasniegums, jo daudzi jautājumi komisijai bija vienkārši lieki. Daudzi pieminēja pensiju fondu jautājumu. Es piekrītu Deprē kunga sacītajam. Vakar mēs diskutējām ar Graham Watsonu kungu, kurš jau ir pensijā, bet tagad eh, pensionēšanas eh, vecums tiek pacelts uz 65 gadiem, un Watsona kungs paliek burtiski bez pensijas divas nedēļas pirms viņam bija paredzēts pensionēties. Nu tā nevar. Uh, Šīs lietas nevar tik strauji mainīt. Ja mēs mainām, paceļam, respektīvi, pensionēšanās vecumu, nu tas ir jāpaziņo piecus gadus iepriekš. Mēs nevaram to darīt zināmu divas nedēļas pirms uh, reformas stāšanās spēkā šis deputāts līdz ar to zaudēs lielu daļu no savas pensijas, un tas vienkārši necilvēcīgi. Tā mēs nevaram izturēties. Kopš es šeit eh, strādāju, es cenšos eh, piemērot eh, šādu pieeju, ka mēs pēc iespējas saulēcīgāk uzzinām par ietaupījumiem. Piemēram, ja mēs agrāk samaksājam par ēkām, mēs varam ietaupīt līdz pat miljonam eiro uz procentiem vien. Līdz ar to Mums ir saulēcīgi jāplāno maksājumi, lai mēs varētu arī eh, īstenot šos ietaupījumus. Ja mēs agrāk samaksājam eh, šo maksu par ēkām, mēs varam ietaupīt. Un ja mēs to agrāk zinām, varam arī labāk ieplānot šo ietaupīšanu. Un it īpaši uz procentiem. Daudzi pieminēja, ka viņi vēlas eh, redzēt konkrētus skaitļus. Es piekrītu Fernandeša kungam, mums ir nepieciešami konkrēti skaitļi, un es to regulāri arī pārbaudu. Ja es zinu, ka katru gadu paliek pāri konkrēts eh, cipars kādā eh, postenī, tad es to zinu jau iepriekš, un es to varu izmantot kā argumentu un norādīt, tur mēs varam ietaupīt. Tomēr man jābūt arī pārliecinātam, ka ar to netiek radītas problēmas Eiropas iedzīvotājiem. 14. martā es vēlos nākt klajā ar konkrētiem skaitļiem. Man jau ir šie skaitļi manos dokumentos, tomēr es vēlos pārliecināties, ka šie skaitļi ir realistiski. bet eh, katrā ziņā skaitlis, kas man ir pieejams, ir astoņu ciparu skaitlis, ko mēs varam ietaupīt, un tas nav nekāds populisms. To, ar to es tad nākšu klajā eh, vēlāk, kā es minēju. Šeit tik pieminēta arī federalizācija. Mūsu pārstāvniecības jau netiks izveidotas pas visās pasaules valstīs. Nu, par to mēs varam vēl detalizētāk eh, diskutēt 18. martā, kad būs otrā viedokļa apmaiņa. Vēlos vēlreiz pateikties visiem par viņu izteikumiem, gatavojos jau nākamajām sanāksmēm ar ēnu referentiem. Es vēlos redzēt labu budžetu, noturīgu, budžetu. Bet vienlaicīgi mēs arī vēlamies finansēt visu, ko ir nepieciešams finansēt, bet katrā ziņā nevajadzētu aizkavēt projektu bez vajadzības. Paldies! Merci, mums. Paldies, referentu kungs! Mēs uh, jums uh, ticam, mēs uzticamies jums, jūs sagatavosiet pēc iespējas labu parlamenta budžetu, šeit jābūt ļoti tādai stingrai pieejai, jāveic ietaupījumi. Mēs esam budžeta komiteja un mēs ierosinām izdevumu samazinājumu lai mūs nevarētu turēt aizdomās par to, ka mēs neracionāli izmantojam līdzekļus. Mēs uh, neiekasējam nodokļi, mēs uh, neesam atbildīgi par to, kā pilsoņi labvēlīgi uztver šos budžetus, šos jautājumus, lēmi mūsu nacionālo parlamentu uh, deputāti, bet mēs esam atbildīgi par Eiropas Savienības budžeta līdzekļu izmantošanu. Mums jābūt ļoti stingrai uh, pieejai šiem jautājumiem. Līdz ar to pabeidzam uh, šā punkta izskatīšanu, pateicamies referentam un ēnu referentiem. Un uh, iecerētais darba grafiks ir šāds 13. marts. Ir 13 uh, ir uh, grozījuma iesniegšanas termiņš uh, Mankskungas ziņojumam 18. mārts. Mums notiks otrā viedokļa apmaiņa, ņemot vērā uh, grozījumus, kas ir iesniegti, tie tiks apspriesti 25. martā notiks balsojums par uh, Mankas uh, kunga uh, ziņojumu projektu ar eh, visiem eh, grozījumiem, un 25. un 28. martā plenārsēdē notiks balsojums par ziņojumu projektu. Ko? Alors, on m'a dit que compte tenu de la... Informē, ka ņemot vērā to, ka mums ir ļoti saspringts termiņš, 13. mārts ir jau būtībā rīta, grozījumi jāiesniedz angļu valodā, bet tas ir pretrunā ar to, ko uh, teica Hovard kungs ļoti pamatoti. Nu labi, tagad mēs uzklausīsim uh, pētījuma autorus. Tas tika uh, pasūtīts tematiskajam uh, departamentam, un pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādā mērā tiek ievērota dzimumu līdztiesība, īstenojot Eiropas Savienības budžetu šis ir um, turpinājums. Pirmais pētījums tika veikts 2015. gadā. Un uh, šo uh, pētījumu ir sagatavojis autoru kolektīvs dr. Firāta Cerus uh, vadībā. Un uh, Tas ir arī elements plašākā iniciatīvā. Mums ir arī divas budžeta komitejas līdzreferentes, kas strādā pie šiem jautājumiem. Dodu vispirms vārdu uh, Firāts Sendis. Uh, jūsu rīcībā ir desmit minūtes. Um, thank you very much. It's a pleasure. Paldies, liels prieks uh, būt uh, šai uh, jūsu vidū. Es esmu Firats Sendis no Liverpūles universitātes. Jau 2000, esmu 2015. gadā jūs informējusi par iepriekšējiem pētījumiem un ceru, ka mums izdosies pierādīt, ka ir sasniegts progress šajos jautājumos Eiropas Savienībā. Pirmkārt, eh, dzimuma eh, jautājumu iekļaušana budžetā nenozīmē to, ka tiek piešķirti īpaši līdzekļi šiem jautājumiem, kaut arī valda šāds maldīgs priekšstats. Bet uh, gan uh, ir runa par dažādu lēmumu īstenošanas uh, finansējumu un uh, šāda pieeja budžetam ir saistīta ne tikai ar dzimumu līdztiesības jautājumiem, bet arī ar pārskatu atbildību un uh, līdztiesību un ANO jau ilgi iestājas uh, par uh, šo jautājumu ņemšanu vērā jau Pekīnas platforma 1995. gadā nāca klajā ar šādiem ieteikumiem. Eiropa Eiropas eh, Savienībai ir pienākums īstenot visaptverošu dzimumu līdztiesības un šo jautājumu integrācijas politiku. So in 2015, uh... 2009, 2015. Eh, gadā mēs pēt skatījām dzimumu līdztiesības ieteikumi uz 2014.15. gada budžetu un daudzgadu finanšu schēmu. Ir uzņemtas augsta līmeņa saistības, bet tās netika sistemātiski un konsekventi iekļautas visos budžeta post posteņos un sadaļās, un mēs ieteicām konsekventi īstenot šādus pasākumus turpmāk. Šajā pētījumā mēs izvērtējām iespējamos uzlabojumus salīdzinot ar 2015. gadu eh, gan gada budžeta, eh, gan eh, daudzgad finanšu schēmas griezumā. Un mēs arī veicām intervijas ar atbildīgajām ģenerāldirektorātiem komisijām. Kā jūs zināt, arī uh, parlaments ir pieņēmis uh, rezolūciju par šo tematu, par dzimumu līdztiesības jautājumu. Un šis jautājums netika ņemts vērā dzīve daudzgadu finanšu schēmā. Tas ir uh, tikai nožēls vērts, jo uh, izvildzītais mērķis joprojām nav sasniegts. Tāpat neredzām arī konsekventu pieeju daudzgadu uh, programmu īstenošanā un uh, Eh, kā horizontālu eh, principu īstenojot. Mēs jau norādījām, ka īpaši eh, bažas izraisa, ka Dafne strēnda programma ir tagad apvienota ar citām programmām, kam ir citi mērķi, un tai tagad ir jākonkurē ar uh, šiem citiem uh, mērķiem finansējuma saņemšanā. Uh, par uh, progresu kopš 2015. gada jāsaka, ka dzimumu līdztiesība netiek uzskatīta par pamatprincipu Eiropas Savienības budžetā. Mūs pārtrā, pārsteidz intervijās tas, ka komite, komisijas ģenerāla direktorātos nav vienādas izpratnes par uh, šo jautājumu. Uh, Uh, īstenošanu savā darbībā, bet mēs konstatējām arī atsevišķi pozitīvus elementus. Ir veikti trīs pētījumi, balstoties uz pieredzi un izveidota metodika šo jautājumu ieviešanai Tātad ir pietiekam daudz informācijas un pieredzes, lai veiktu nepieciešamos pasākumus šai jomā. Tāpat 2017. Eh, gadā pieņemtā parlamenta rezolūcija un eh, šīs komitejas 2018. gada rīcības plāns par uh, dzimumu līdztiesības politikas uh, integrēšanu. Uh, ir uh, pozitīva attīstība. Kom parlamentam ir jāiestājas apņēmīgi par dzimumu līdztiesības jautājumu iekļaušanu budžeta politikā un uh, galvenās rekomendācijas. Tātad uh, Eh, šie dzimuma līdztiesības jautājumi ir jāatzīst makro, mezo un mikro līmenī, jāiekļauj um, ekonomiskās monetārās savienības un uh, Eiropas pusgada pasākumos, un tāpat ir jādomā arī par atsevišķām konkrētām programmām, un ja dzimumu līdztiesība nav ņemt vērta, vērā makroekonomikas politikā, tad ir grūti to atbilstoši iekļaut gada budžetos. Dzimuma līdztiesībai jābūt iekļautai kā politikas mērķim visās budžeta sadaļās un tāpat visiem, kas saņem finansējumu no Eiropas Savienības, ir jāīsteno dzimumu līdztiesības politika un ir jāpieņem arī dzimumiem specifiski radītāji, kas ir regulāri jāizvērtē. Tas viss jāņem vērā izstrādājot, īstenojot, uh, uzraugot uh, budžeta izpildi, un uh, šie, pie šiem jautājumiem jāstrādā gan padomē, gan parlamentam. Jāizmanto visas platformas parlamentam, tā skaitā plenārsēdē, lai iestātos par dzimumu līdztiesības, integrētas politikas īstenošanu, tīpaši arī budžeta debatēs jo parlamentā deputātiem ir iespējas aktualizēt šo jautājumu, vērsties pie komisijas, prasīt, eh, lai tā rīkotos un ir apņēmīgāk jārunā par šiem jautājumiem uh, plenārsēdē. Protams, budžets ir apjomīgs dokuments, ir daudz jautājumu, laiks ir ierobežots, bet šie, tas ir ļoti būtiski, lai šie jautājumi izskanētu ne tikai komiteju sēdēs, bet arī plenārsēdē tās, eh, tās arī viss par šo prezentāciju. Pateicos par uzmanību. Paldies, paldies par jūsu ievadu vārdiem. Un tagad uh, došu vārdu Gardijai Zavalkundzei, lūdzu. Paldies! Pirmais, e, ko vēlējos izdarīt, ir pateikties par pētījumu prezentēšanu un paldies arī par pašu pētījumu. Rītā mēs svinam starptautisko sieviešu dienu. Rītā ir 8. Mai, 8. marts, un sievietes rīt izies ielās visā pasaulē, lai liecinātu par to, ka arī viņām ir prasības un līdzīgi. Pie tam 8 e, martā pagājuši gadu ielās izgāja ne tikai sievietes, bet arī vīrieši. Es esmu lepna, ka arī manā izcelsmes valstī, manā reģionā sievietes izies ielās, un esmu pārliecināta, ka rīt manifestācijās piedalījušos sieviešu daudzums būs īpaši liels. Tā tad. Jūs jau teicāt, ka savā, pē, savā jūs pētījumā tas arī parādās, ka nav panākts uh, milzīgi daudz sieviešu līdztiesībā. Ir panākts, bet ne īpaši daudz. Un ir nepatīkami redzēt, ka kopš 15. gada, tātad katru gadu šāds ziņojums tiek sagatavots, bet kopš 15. gada nekādu būtisku, pro, būtisku progresu redzējusi mēs neesam. Uh, ir jāņem vērā arī e, klimata jautājumi. Tā tad, jā, paldies, mēs esam panākuši daudz, paldies Dievam tiešām, un tas ir tieši pateicoties e, politiķu centieniem un arī budžetā atvēlētajiem līdzekļiem. Cīņa pret e, klimata izmaiņām starptautiski nolīgumi. Tas viss ir saistīts ar uh, vienlīdzības jautājumiem. Bet kāpēc mēs neesam panākuši vēl vairāk, jo nauda jau tam atvēlēta ir tikusi? E, šķiet, ka šobrīd jautājums ir it kā iestrēdzis. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai šis pētījums tiktu katru gadu e, atjaunināts, katru gadu veiks no jauna. Un e, tas, ka šie jautājumi netiek virzīti tālāk uz priekšu, tā ir patiesība. Un eh, vēlējos pateikt, ka uh, Sieviešu tiesība institūts ir sagatavojis vairākus ziņojumus, kuros skaidri parādās, ka ir iespējams darīt vairāk tīri budžeta ziņā. Tātad sagatavot tādu budžetu, kurš vairāk ņemtu vērā dzimumu līdztiesības jautājumus. Un eh, šeit varbūt būtu vietā pateikt, ka man bieži vien budžetā iekrīt loma iestāties par sieviešu līdztiesības jautājumiem ikvienā budžeta postenī. Un šī cīņa ir kā ar vēdzernavām, jo vienmēr ir citas prioritātes, vienmēr kaut kur ir viegli paņemt nost tieši līdztiesības jautājumu lietā. Un tiek uzskatīts, ka dzimuma līdztiesība ir tā kā ķirsīts uz kūkas, un tikai tad, kad kūka ir sacepta un izrotāta, tad šo ķirsīti mēs pieliekam klāt, bet tā nevajadzētu būt. Es um, vēlētos dzirdēt konkrētākus priekšlikumus par to, kā mēs Eiropas parlaments budžeta komiteja varam strādāt tālāk pie šiem jautājumiem, lai mums būtu nepieciešamie rīki tīri statistikas un politikas ieviežu ziņā, lai mēs nākamajā sasaukumā varētu strādāt daudz vairāk pie līdztiesības jautājumiem. Uh, un lai tiešām mēs reāli tos uh, iepītu it visās politikas jomās. Jā, mēs esam uz pareizā ceļa, mēs jau esam tālu pa to nogājuši, bet vēl ir gars, garš ceļš ejams. Un, uh, savās rekomendācijās es tā kā nesar, jūsu rekomendācijās nesaredzēju konkrētus priekšlikumus. Varbūt, ka vajadzētu vairāk e, izglītot Eiroparlamentāriešus tieši šo jautājumu risināšanā. Un eh, konkrētā aģentūra ir ieteikusi, ko darīt, bet eh, jā, mums nav konkrētu rīku, konkrētu instrumentu, ko realizēt dzīvē. Ja jums ir konkrēti dzīvē īstenojumi pasākumu, dariet mums tos zināmus. Uh, Pētījumā jūs vairāk skatāties pagātnē, tātad kas ir taps izdarīts vai kas nav tapis, bet ja jūs konkrēti mums teikt, ko darīt nākotnē, tas būtu lielā mērā palīdzoši. Prieksēdētājs, paldies, Tomā kundze, nākamā lūdzu. oui, merci, monsieur le président. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirms arī es vēlētos pateikties par šo ļoti noderīgo pētījumu. Un, kā jau jūs ziniet, parlaments jau vairāk kārt ir balsojis par to, lai daudzgadu budžetā šos jautājumus vairāk ievītu. Tātad daudzgadu budžetā mēs vēlamies eh, konkrēti budžetā paredzēt līdzekļus eh, dzimumu līdztiesībai. Un uh, Kā jau teica iepriekšējā runātāja, mums ir nepieciešama konkrēta rīka, kā to kontrolēt, bet ne tikai, arī kā to īstenot dzīvē. Un varbūt e, šeit vēlos izteikt konkrētu priekšlikumu, varbūt šeit arī viedokļi dalās, bet e, kad e, mēs balsojām par daudzgadu finanšu schēmu, tad tas ir konkrēts brīdis, kurā mēs uh, paskatāmies uz panākto tā saucamajā dzimuma līdztiesības budžetā un lai panāktie rezultāti arī tiktu salīdzināti ar to, ko vēlamies nākotnē. Un tas arī ir šīs obligātās pārskatīšanas nolūks raudzīties, kā strādāt nākotnē, tātad kā šo programmu īstenot nākotnē. Uh, Šobrīd tas viss tā izskatās vairāk teorētiski, tas ir tāds teorētisks mērķu uzskaidījums, un šis obligātais pārskats, ko mēs veicam ik gadus, ir varbūt īstais brīdis uh, lai paskatītos savādāk uz to, ko darīt nākotnē. Tā tad, jā, kā jau šeit izskanēja, tas ir skats pagātnē, bet mums ir nepieciešama konkrēta rīka, kura šobrīd mūsu rīcībā nav. Pie tam tas arī nav īsti parlamentu uzdevums tādus rīkus izstrādāt. Tā ir komisija, kur sagatavo daudzgadu budžetu, un arī komisijai būtu, balstoties uz šo ikgada novērtējumu, jāsagatavo jāsagatavo konkrēti rīki, ko darīt eh, dzimuma līdztiesības īstenošanā. Tātad tas ir komisijas uzdevums. Un eh, ne tikai budžetā paredzot līdzekļu šo problēmu var sagatavot. Protams, bija ļoti interesanti redzēt šo pirmo atskaiti, bet eh, lai mēs konkrēti varētu ko īstenot nākotnē, un eh, lai tas nepalikt tikai vārdu līmenī, tam mums ir nepieciešami konkrēti rīki, kurus varam konkrēti īstenot eh, dzīvē. Un mums ir nepieciešama arī ātrāka un ašāka īstenoto pasākumu novērtēšana, lai nebūtu tā, ka uh, ir tikai stratēģijas un detalizēts apraksts, mums ir nepieciešams arī ātri izanalizēt, kas darbojas un kas nē. Patiesībā šai analīzē būtu jābūt nepārtrauktai. Un tad, varbūt, ja kaut kas nedarbojas tik labi, kā vēlētos, tad mēs varētu politiku drusku pamainīt. Bet vēlreiz, paldies! Šis jautājums ir ļoti aktuāls un iedzīvotāji mums prasa, lai šis jautājums tiktu sakārtots. Paldies, vairāk neviens izteikties nevēlas, saka prieksēdēt, jautā prieksēdētājs. Tad es varbūt vēlētos nākt eh, klajā ar savu pārsteigumu vai neizpratni. Eh, protams, es eh, ļoti daudz, ļoti augstu novērtēju šā institūta paveikto un atbalstu šo iniciatīvu, bet uh, pavisam konkrēti, kā dzimumu līdztiesību izteikt budžeta skaitļos. Kā jau šeit izskanēja, ir vesela virkne ziņojumu, un šīs atskaites ir pietiekami regulāras, bet eh, ja tas konkrēti neparādīsies budžeta posteņos, tad es vēlētos jums pajautāt konkrēti, konkrēti, ko jūs varat mums ieteikt ierakstīt budžetā Kengīzes kundze. Tātad konkrēti pasākumi. Katru gadu mēs veidojam ikgadējo budžetu un eh, mēs vēlamies strādāt pie dzimuma vienlīdzības jautājuma, bet konkrēti, kā to atspoguļot budžetā? Šo principu, kā to konkrēti atspoguļot budžetā? Konkrēti lūdzu pasakiet divus vai trīs eh, pasākumus, rīkus, ko varētu iekļaut budžetā. Lūdzu, vārds jums, Kengidas kundze. Jā, paldies. Paldies par šo jautājumu. Tie jautājumi faktiski visi virza vienā virzienā. Jūs vēlaties, lai es kaut ko pavisam konkrētu pateiktu, tātad kādi ir rīki, ko parlaments vai Eiropas institūcijas vispārējos vilc, vispārēji varētu darīt, lai uh, īstenot šos jautājumus dzīvē. Jautājums ir ļoti, skali, ļoti svarīgs, bet eh, par eh, dzimumu līdztiesības budžetēšanu, ja tā varētu teikt, runājot, jautājums ir pietiekami komplekss, bet eh, pēc būtības jau tas nozīmē, lai mēs, vīrieši un sievietes, sabiedrībā apzinātos, ka sievietes un vīrieši esam dažādi un uh, To jau jūs noteikti redzat arī ikdienas dzīvē. Ir vesela virkne šķēršļu un ierobežojumu atkarībā no tā, kāda ir mūsu izglītība, piekļuve darbām. Tas viss tomēr ir dzimuma iekrāsots. Kāda ir mūsu pieeja un kāda ir mūsu pieeja šiem jautājumiem. Un, eh, ja mēs mēģinātu to tā kā īstenot mūsu ikdienas dzīvē, es eh, vienmēr skatos eh, un pieļauju, ka es esmu viena no nedaudzajām Eiropas Savienības pusmiljardu iedzīvotājiem, kura skatās un seko līdzi budžeta debatēm Eiropas parlamentā. Un kopš 15. gada kad migrācijas un drošības jautājumi ņēma pārskatu un arī monetārās savienības jautājumi kļuva aktuāli, tad tieši dzimuma līdztiesība atverzējās otrajā plānā. Bet, eh, piemēram, arī migrācija un citi jautājumi ir saistīti ar dzimumu jautājumiem un vispār taupības pasākumi daudz negatīvāk ietekmē tieši sievietes kā vīriešus. Vispirmām kārtām taupības pasākumi attiecas uz uh, tā saucamajiem sieviešu darbiem, piemēram, tās ir sievietes, kuras kopja bērnus, slimos, vecākos, un tad, ja sievietēm ir jāstrādā kā ārpus mājas, tā arī mājā, tad sievietēm šis sloks ir dubults. Un domāju, ka to mums visiem vajadzētu atcerēties, un atcerēties mums, kā kā privātpersonām, kā institūcijās strādājošiem un līdzīgi. Uh, Mēs esam sagatavojuši ļoti labu rīku kopumu, kā budžetā iekļaut šo eh, dzimumu sensitīvo jautājumu. Un Tas ir tāds ļoti vispārējs dabas priekšlikums, ko var atkal savādā, ko var atkal sadalīt sīkākos tehniskos priekšlikumos un dažādie komisijas ģenerāla direktorāti, kur strādā pie kopīgā budžeta, uh, var runāt par uh, dzimumu līdztiesību. Piemēram, Austrijā dzimuma līdztiesība ir ierakstīta konstitūcijā. Ir vesela virkne dažādas apkopotās pieredzes, ko varētu ņemt vērā. Piemēram, ir tādas valstis, kurās eh, sagatavojot budžetu, kad tas tiek prezentēts lēmēji iestādēs, tad eh, ir jāprezentē arī pētījums, kā budžets ietekmēs sabiedrību kopumā un atsevišķi arī dzimumu līdztiesību. Līdz ar to varbūt, kad arī komisijai varētu izstrādāt priekšlikumu un prasīt, kā tas ietekmē sieviešu un vīriešu dzīvi. Mūsu ziņojumā mēs eh, arī konkrēti esam nākuši klajā ar eh, idejām, piemēram, Dafnes finansējums. Un eh, šobrīd šī programma tā konkurē ar citām līdzīgām vai pat netik ļoti līdzīgām problēmām, e, programmām uz budžeta līdzekļiem. Tātad e, atsevišķais budžeta postenis Dafnē tika svītrots. Un, ja mēs svītrojam šādus projektus, tad zaudētājs būs sievietes. Tā tas ir. Tā tad ir vesela virkne pasākumu, ko varētu īstenot. Daži no tiem ir ļoti tehniski, daži vairāk politiski, bet eh, galvenais ir piedomāt par dzimumu līdztiesību ikdienu, ik stundu. Paldies! Merci, madame, monsieur Zolt. Paldies, Zoltek kungs, nākamais lūdzu. Usłyszałem tutaj, że 8 marca Jā, es tikko dzirdēju, ka tuvojas 8. marts un tiek gatavoti protesti, iziet ielās, cilvēki gatavojas, nezinu, kā jūsu valstīs, bet Polijā pie mums e, tā ir diena, kad tiek izrādīta mīlestība un cieņa sievietēm. Un nu, tā mēs vismaz to darām Polijā. Iespējams, ka ne visās valstīs tā ir diena, kad ir jāiziet ielās ar protestiem. Ehm, neesmu īpaši speciāls feministu kustībā, bet piespiest visas sievietes censties pildīt vīriešu lomu un spiest vīriešus pildīt sieviešu lomu, tas nepalīdz nevienam no dzimumiem. Man labāk patīk situācija, kur sievietes ir sievietes un vīrieši ir vīrieši. Es necenšos pildīt viņu funkcijas. Uh, Sievietes eh, ir eh, laimīgas, eh, būdamas sievietes, un nevajag spiest viņas mainīt dzimumu lomas. Ja viņas vēlas mainīt dzimumu, nu, lai tā būtu, bet nevajag sievietes, kuras ir laimīgas, būt sieviete, spiest tagad kaut ko mainīt. Gada, dārgie kolēģi, šīs diskusijas nepagarināsim. Es saprotu, ka katrs izsaka ka uh, savu viedokli Gardieza Valkons jūs vēl vēlētos ko teikt, uz iepriekšē deputāta teikt. Jā, priekšsēdētāji. Es pat nezinu, kur lai sāk. Ir skaidrs, ka Zoltek e, kungam laikam nav bijuši daudz darīšanu ar sieviešu tiesību asociācijām. Sievietes nevēlas aizstāt vīriešus, pildot viņu darbus, jo nav tāda lieta kā sieviešu darbi vai vīriešu darbi. Vajadzētu to saprast. Tas, ko mēs darām, ir iestājamies par vienādām iespējām sievietēm un vīriešiem. Ik viens var pats izlēmt, ko viņš vai viņa vēlas darīt, kam veltīt savu dzīvi un cik daudz laika veltīt darbam, cik daudz ģimenei un tā tālāk. Manā valstī 8. martā cilvēki iziet ielās demonstrācijās un Man prieks, ka eh, aizvien vairāk ir gan sieviešu, gan vīriešu šajā dienā. Pagājušā, kas iziet demonstrācijā, pagājušā gadā bija lielākais eh, dalībnieks skaits šajās demonstrācijās tik daudzās pilsētās. Un tas bija kaut kas pozitīvs. Nevis tas, kas notika 2004. gada 11. martā, kad bija teroristu uzbrukums. Šoreiz eh, tam bija pozitīvs mērķis aizvien vairāk cilvēku tiek mobilizēti pilsētās. Salta kungam ieteikšu komunicēt vairāk ar sieviešu tiesību asociācijām un paskatīties, ko tieši viņas vēlas. Tā nav cīņa starp dzimumiem. Tā ir jābūt mūsu kopīgai cīņai, lai gan sievietēm, gan vīriešiem būtu vienāds iespējas. Madame Grasle. Ja, ich bin in meinem Nebenberuf Gresls kundze, paldies. Es eh, esmu savā reģiona sieviešu kustības līdzpriekšsēdētāja. Mums ir 14 tūkstoši dalībnieču, un Šaltas kungam vēlos norādīt, ka ja viņš neko nevar iesākt ar sieviešu tematiem, varbūt par vīriešu tematiem varat tikt galā. Mēs esam nobažījušies, ka vīrieši dzīvo daudz neveselīgāk, mirst ātrāk nekā sievietes, ka jaunie vīrieši arī mirst agrāk ka ir ļoti liels um, Nelaimes gadījumu skaits vīriešiem šī tiekšanās sevi nogalināt eh, vienlaicīgi, lai tā nebūtu pašnāvība, nu, tas, manuprāt, ir kaut kas, par ko vajadzētu rūpēties. Pašiem vīriešiem varbūt jāpadomā, no kurienes tas viss nāk, un to es domāju pavisam nopietni. Jo galu galā mēs sievietes arī nevēlamies vienas novecot. Būtu jau labi, ja kāds vīrietis arī būtu blakus. Paldies! Merci, merci, Madame Tomā. Paldies, Tomā kundze. Pavisam īsi lūdzu. Monsieur Viotti. Oui, non, là, je suis... Viotti, kungs. Dizastra, j'ai fait... Nu, bū, nu, nu, pilnīgi katastrofa, man visi dokumenti nokrita zemē, bet, nu, tomēr īsti priekšsēdētāji. Kā jau teica manas eh, divas kolēģes, jautājums šeit ir par līdztiesību. Mēs nevēlamies atņemt vienam, lai iedotu vairāk. Es esmu, uh, nu, pārliecināta feministe. Nedomāju, ka tagad izskatos jau pēc vīrieša, bet es uh, demonstrēju Varšavā kopā ar uh, feministu kustību, tur jūs droši vien nesavie, nesatikšu, diemžēl, bet eh, šeit runa nav par sievietēm vai vīriešiem, bet par cilvēci kopumā. Paldies! Eh, mēs eh, saņēmām šo ziņojumu, zinām, ka ir vēl iespējas veikt uzlabojums, bet uh, Jūs, eh, kundze, mums lūdzu iesniedziet konkrētākus ieteikumus, jo neslēpšu, ka tomēr īsti atbildu savu jautājumu neseņēmu. Ko nozīmē budžets, kurš atbilsta dzīmumu līdztiesības prasībām? man neradās iespēja, eh, iespējas, ka mēs savā darbā eh, ignorējam šīs prasības. Uh, Es eh, apzinos, ka noteikti varam uzlabot vēl eh, savu darbu, it īpaši balstojot plenārs sēdē par uh, svarīgiem amatiem, piemēram, Eiropas centrālās bankas galvenā ekonomista amatu vai uh, noregulējuma, banku noregulējuma komitejas locekļiem vai uh, balsojot par ba Eiropas banku iestādes vadītāju. Šeit, acīm redzot, kandidāti būs tikai vīrieši. Varbūt būtu jāatgādina padomei, ka ir jāiesniedz īstie, īstie sāraksti, kur būtu iekļauts vienāds skaits kandidātu sieviešu un vīriešu, un mums būtu nepieciešams tāds uh, kopīgs skats pētījums un eh, šķiet, ka šādos eh, ietekmīgos amatos ir vairāk vīriešu nekā sieviešu. Bet nākamajā ziņojumā eh, jūs mums varētu iesniegt konkrētus priekšlikumus, ko nozīmē ņemt vērā līdztiestību starp vīriešiem un sievietēm, strādājot pie budžeta Eiropas parlamentā. Tagad uh, dodu vārdu uh, sev, jūs priekšsēdētājam, par uh, veicamajiem pasākumiem Brexit kontekstā. Kā referents, gribu jums atgādināt, ka komisārs Ettingers 7. februāra sanāksmē nāca klajā ar ierosinājumiem, un uh, komisija ir sniegus rakstisks atbildes uz padomes un uh, budžeta komitejas locekļu uh, jautājumiem. Es gribu uh, Uh, dot pozitīvu vērtējumu šīs uh, regulas projektam, jo mērķis ir uh, novērst to, ka tiktu pārtraukta Eiropas Savienības programma īstenošana, un tas ir gan apvienotās karalistes interesēs, gan arī finansējuma saņēmē interesēs, kas uh, atrodas apvienotajā karalistē. Tāpat gribu uh, izteikt vēlmi uh, Uh, cerību, ka Britu parlaments apstiprinās uh, izstāšanās līgumu, un tad šī, šai regulē vairs nebūtu jēgas, tā vairs nebūtu vajadzīga. To mēs uzzināsim pēc dažām dienām, vai tā notiks vai ne. Bet līdz tam brīdim mums ir jābūt gataviem uh, jebkā visādiem variantiem. Runājot par darba grafiku, parla, notiks uh, Balsojums par šo jautājumu parlamentā tikai tad, ja padome mūs par to oficiāli lūgs. Ja Brītu parlaments apstiprinās izstāšanās nolīgumu, tad šī procedūra apstāsies. Bet, ja Brītu parlaments nolems ī, prasīt īsu pagarinājumu termiņam, kas paredzēts līguma 50. pantā, šis uh, ja padome atbalstīs šo lūgumu, tad mēs šādu lūgumu saņemsim tikai jūnijā, un tad nākamajam sasaukumam būs šis jautājums jāizlemj. Tagad uh, dodu vārdu politisko grupu koordinatoriem. Katram ir divas minūtes, un iespēja ja būs izteikties arī citiem mūsu komitejas deputātiem, kuri to vēlēsies darīt. Fernandes kungs, vai esat gatavs paust savu viedokli? Nu, viņš tā rezervēti izturas, vai viņš ir aizņēmts, un tagad vārds Gardie Zabalas kundzei. Nu, Mēs uh, esam viensprāts. Nu, priekšstādātājs, mēs nezinām, kas notiks. Padome mūs nav iepazīstinājusi ar savu priekšlikumu, un jūsu referents ir uh, apņēmies darīt visu, lai šī regula pēc iespējas atbilstu Eiropas Savienības interesēm. Nu, nezinu, vai varu vēl kaut ko piebilst. Man ir svarīgs jūsu atbalsts un jūsu uzticība eh, tiešām ļoti aizkustina referentu. Un eh, nu, tas viss ir Eirozonas interesēs. Je vais conclure Noslēgumā gribu jūs informēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. mārts, 2016, un tie, kuri vēlas, lai parlaments neizsaka piekrišanu, tiem nav jāiesniedz e, grozījumu priekšlikums, viņiem vienkārši pietiks nobalstot pret rezolūcijas priekšlikumu. Nous allons maintenant. Tagad. Eh, izvērtēsim eh, nākamu situāciju attiecībā uz eh, iecerētajiem pilotprojektiem un sagatavošanas pasākumiem un vārds Daniela Vjoti, uh, referent te par šo jautājumu, un pēc tam runās uh, ho, Holmairs kundze. Tagad es pirms Jotīkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. 2019. Uh, gada projektam ir iesniegts vairāk nekā 300 grozījumu par pilotu projektiem sagatavošanās pasākumiem. Tas liecina, ka šis jautājums deputātiem uh, šķiet ļoti nozīmīgs. Gribu atgādināt visiem, ka šie pasākumi mums palīdz uh, tikt galā ar jauniem izaicinājumiem. Eiropas parlaments 2018. gadā panāca kompromisu par 2019. gada budžetu. Bija šeit 79 pasākumi paredzēti, ņemot vērā komisijas uh, provizorisko ziņojumu. Runājot par uh, finansējumu, tika piešķirts finansējums, ņemot vērā maksimālos griestus 40 miljonu un 73,4 miljoni bija rezervēti pretī uh, uh, parlamenta apstiprinātiem pasākumiem un uh, aptuveni 27 miljoni uh, um, drošībās un aizsardzības pasākumiem. Tālāk uz īstenošanu 2019. gada budžetā uh, ir uh, norādīts par diviem uh, šādiem projektiem un pasākumiem, kas tiek īstenot jau uz esošos uh, juridiskās bāzes pamati, un vēl ir uh, divi pasākumi, kurus ir iespējams īstenot, tātad par uh, gaisa satiksmes kontroli un par atbalstu patērētāju organizācijām. Šie jautājumi vēl tiek vērtēti. Paldies! par uh, šiem skaidrojumiem, par pilotu projektiem un sagatavošanās pasākumiem 2019. gadam, Molika, Monika Holmajer par 2020. gadu. Paldies, godātie kolēģi, esam sagatavojuši um, darba dokumentu par pilotprojektiem sagatavošanās pasākumiem 2020. gadam. Ir paredzēti divi termiņi piedāvājumu iesniegšanai. Pirmais rauns ir 8. aprīlis 15 eh, un otrais posms 11. jūlijas. Kādēļ tas tā ir? Nu, tas ir saistīts ar eh, parlamenta darba ciklu. Tātad 11. Eh, jūlijā jaunievēlētiem deputātiem būs iespēja, nu, ja viņi to vēlēsies, paust savu viedokli. Uh, pašreizējā parlamenta deputāti var piedalīties tikai pirmajā posmā, un uh, otrajā posmā piedalīsies jaunie deputāti. Nebūtu tad varbūt labi ja atkal ievēlētie deputāti censtos tagad iesaistīties arī otrajā posmā, nu tad to varētu tā vērtēt negatīvi ja viņiem nav izdevies panākt savu pirmajā posmā. Un, uh, jo uh, tādēļ būtu saprātīgi, ja līdz 8. aprīlim pašreizējie deputāti iesniegtu uh, pieteikumu noteikumus uh, attiecībā uz pilotu projektiem un sagatavošanas uh, pasākumiem par uh, grozījumiem, tātad tikai budžeta komitejas deputāti var tieši iesniegt uh, Uh, grozījumus. Citiem deputātiem ir jāvēršās mūsu, mūsu komitejā un jāsaņem vismaz viena mūsu komitejas uh, pastāvīgā deputāta atbalsts. Nu, Danielas un Zikfrīda ziņojums sakarā mums ir jau pieredze, ka esam saņēmuši iesniegums, kam vispār nav nekāda sakara ar mūsu komitejas pilnvarām. Un uh, Ehm, ehm, mums eh, pēc iespējas vajadzētu atturēties no augšējās eh, robežas noteikšanas šādiem pieteikumiem un vēlams iesniegt šos pieteikumus angļu valodā, var arī vācu vai franču, lai eh, vienkārši atvieglotu mūsu darbu, lai mēs varētu savstarp Eh, savlaicīgi reaģēt, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim ievērot termiņus. Nu, tas nav ierobežojums uz valodu lietojumu, bet gluži vienkārši laika ierobežojumu dēļ mēs uh, vēlētos tātad jums dot šādu ieteikumu. Tāpēc Tāpat uh, ir um, jāizmanto um, standartizēta formula uh, veidlapas, kas ir pieejams e-komitejas aplikācijā. Un tāpat uh, ir uh, komisija tad. Uh, nu, teiksim, ja nebūs ņēmusi komi, vērā mūsu prioritātes, tad mēs varētu pie šie jautājumi vēl atgriezties, un tā tad konkurētspēja, zinātne, ārējā drošība, tie ir tie uh, svarīgākie punkti, tāpat attīstības palīdzība, kaimiņu attiecību politika, tātad eh, tas viss ir atspoguļots mūsu ieteikumos vai vadlīnijās. Un uh, uh, attiecībā uz uh, šiem uh, aprīlī un uh, jūlijā saņemtiem priešlikumiem, tad attiecīgi augustā un septembrī būs jāizstrādā grozījumi budžetā. Un gribētu, tātad jūs informēju par to, es tagad uzklausīšu labprāt jūsu viedokli un reakciju priekšsēdētājs. Tātad deputātiem, kuri šobrīd darbojas budžeta komitejā, ir dots skaidrs vēstījums, ka projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 8. aprīlim un jūlijā nevar atkal būt otrais mēģinājums. Jūlija posms paredzēts jaunievēlētiem deputātiem ēnu referenti. kuri no jums vēlas izteikties. Nevienu neredzu tādu. Un kolēģi, kuri vēlas izteikties par šo jautājumu, lūdzu, piesakieties tagad. Acīm redzot mūsu referentu Jotī un Homairs uh, vēstījums bija tik skaidrs, ka neviens nevēlas teikt, varbūt komisijas pārstāvis vēlas kaut ko teikt. Chair, uh, very briefly. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Vispirms paldies Vjotī kungam un Holmējers kundzei par prezentāciju, kurai mēs pilnībā piekrītam. Manuprāt, komisijas pagaidu ziņojumā saturs, uz kur atsaucas Vjotīkungs, parāda, ka procedūras, kuras esam izveidojuši, strādā ļoti labi. Lielākā daļa no izmēģinājumu projektiem un sagatavošanas darbībām tiek atlasītas un nobalsotas eh, budžetā un tās tiek attiecīgi īstenotas kā paredzēts. Un tas lielākoties notiek pateicoties labam sagatavošanas darbam, kur komisija veic izvērtēšanu, un pēc tam e, jau strādā e, vispārējais referents, kurš rūpīgi seko šai izvērtēšanai. Līdz ar to rezultātā mēs saņemam lieliskus rādītājus īstenošanā. Otrakārt, šogad ir tāda īpatnība, ka būs otrā kārta vērtēšanai. To prasa komisija. Tas notiks vasarā. Un varu jums apliecināt, ka darīsim visu, kas iespējams, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk tiktu ar to galā. Jūs noteikti sapratīsiet, ka runa ir par vasaras periodu, un tur būs zināmas grūtības uh, Eh, šad un tad eh, satikt kolēģis eh, birojos, bet varat paļauties uz komisijas pilnu sadarbību, lai nāktu klajā ar savu vērtējumu, cik ātri vien iespējams. Un jo ātrāk mēs saņemsim jaunos priekšlikumus otrajai kārtai no parlamenta, jo vairāk laika mums būs pie tā strādāt. Noslēgumā man absolūti nav šaubu ka mums būs lieliska sadarbība ar Holmajeru skundzi, tieši tāda pat, kā mums bija pagājušajā gadā ar Vjotikungu. Ar nepacietību gaidām šo darbu. Paldies! Sī, Urel. Paldies, Urela kungs! Esam pabeiguši izskatīt visus punktus, kas bija paredzēti pirms balsošanas sākuma, un tā kā balsot mums bija paredzēts uh, no pulksten 12. Tad es šobrīd izsludinu sēdē pārtraukumu līdz brīdim, kad ieradīsies uh, kolēģi deputāti, kuri piedalīsies balsošanas sesijā. Chers collègues, la séance est reprise. Tātie kolēģi, atsākam darbu. Tagad mums ir paredzēts balsojums par kompromisa grozījumiem un grozījumiem uh, Monikas Holmējeres ziņojumam par 2020. gada budžetu. Vispirms notiks izmēģinājuma balsojums, ielieciet kartītes balsošanas iekārtās, sākam balsot. No. Tajā jūs esat prē? Visi nobalsojuši, tad nē, tagad balsojam. Tātad beidzām testa balsojumu. Amendement de compromis numéro 1, qui est... Pirmais eh, kompromis grozējums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis 2 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 13 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 20 par pret atturas pieņemts Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. Grozējums numur 26 par pret atturas pieņemts. 27 par pirmā daļa par pret atturas pieņemts noraidīta otrā daļa par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 27. grozījumu otro daļu, lūdzu. Balsojam, lūdzu. Beidzam balsot. Otrā daļa noraidīta ar četru balsu pārākumu.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 Grozējums 38 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 38. noraidīts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts, kompromiss 12 par, pret, atturas pieņemts, grozējums 61 par, pret, atturas pieņemts, grozējums 66 par, pret, atturas pieņemts, kompromiss 14 par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 71. Dalīts balsojums pirmā daļa. Nē. Atvainojos, saka priekšsēdētājs, pirmā daļa jau ir iekļaut 13. kompromisā, otrā daļa par pret, atturas, šķiet, ka noraidīta. 73. grozījums arī dalīts, bet balsojam tikai par otro daļu. Par otro daļu. Par, pret, atturas, noraidīta. Kompromiss grozījums 21 par, pret, atturas, pieņemts. 79. grozījums divās daļās, pirmā daļa par, pret pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par 79. pirmo daļu. Beidzam balsot. Pirmā daļa vienāds balss skaits, tā tad noraidīta. Otrā. Aha, otrā daļa atkrīt, jo pirmo daļu noraidīja. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. 40. 87. par pret atturas. Man nebija skaidrs, 87. Eh, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 87. noraidīts. 88. par pret atturs šķiet, ka noraidīts. 91. par pret atturs pieņemts. Kompromiss 17 par pret atturs pieņemts. 99. grozījums par divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 99. grozījums, pirmā daļa sākam balsot, beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta ar vienas balss pārākumu. Otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim arī otro daļu. Lūdzu, sākam balsot, beidzam balsot. Un 99. Eh, kompromiss, 29. Eh, 29. grozījuma otrā daļa ir pieņemta. 101. grozījums pār pret atturas noraidīts. 102. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 103. par, pret, atturas, pieņemts. 104. par, pret, atturas, pieņemts. 105. par, pret, atturas, noraidīts. 106. par, pret, atturas, noraidīts. 107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 pret atturs pārbaudīsim elektroniski. Otrais grozējums sākam balsot. Beidzam balsot. Otrais pieņemts ar vienas balss pārākumu. Trešais grozējums par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Trešais grozējums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar piecu balsu vairākumu. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts, sestais par pret atturas pieņemts, septītais par pret atturas pieņemts. Un tagad par tekstu kopumā personālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār 7 pret 2 atturējās. Sveicām referenti. Un tagad dod vārdu 2018. gada budžeta sastādītājām Viotikungam tieši par pārnesumiem no eh, trešās iedaļ, iedaļas. Lūdzu. Grazie, prezidente. Abbiamo tre richieste di. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir trīs pieprasījumi. Sešdesmit četri miljoni maksājumiem saistībā ar Turciju. Mēs vēlamies koncentrēties arī uz badu Jemenā, 7 miljonu iedzīvotāju, ceradaļ no valstiem, valsts iedzīvotājiem e, cieš no pārtiks trūkumu. Ja šis konflikts turpināsies, sabruks visa valsts. Es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Nākamais pieprasījums - 15 miljoni eiro saistības e, no rezervēm e, Turcijas IPA tā ir palīdzība, kas būtu pārvietojuma palīdzībai eh, Venecuēlā. 13 miljonu saistībās, un eh, tas ir nepie, nepieciešams, lai arī Sudānā ehm, palīdzētu tiem, kas cieši no bada. Merci, monsieur le rapporteur général. Paldies eh, referentam. Un tagad balsosim. Elektroniskais balsojums par šiem priekšlikumiem. Varbūt Ērela kungs eh, vēlas kaut ko bilst no komisijas puses? Not really, chair, I think. Uh... Īsti nē, priekšsēdētāja referents ļoti skaidri to formulēja. Paldies, eh, ka viņš ieteica atbalstīt šos trīs priekšlikumus, kas, manuprāt, nodrošinās nepieciešamo atbalstu papildus tām, kas jau tika paredzēts eh, budžetā šīm trim lielajām krīzēm. Paldies! Merci, Paldies! Tātad balsosim. Elektroniskais balsojums par 02. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 par 1 atturējās. Par 03 sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieprasījums eh, akceptēts. 04. Sākam balsot. Beidzam balsot arī pieņemts. Referenta kungs ir paredzēts, tātad mēs esam apstiprinājuši komisijas pieprasītos pārnesumus. 53. Jā, tik tiešām komisija plāno izmantot finanšu regulas attiecīgo pāntu, lai pārceltu uh, permanentās darba vietas, tātad 16 papildus SC amatu izveidēji un 16 AST amati tiks pārveidot par SC amatiem, lai veiktu pētniecisko darbu. Saskaņā ar komisijas sacīto SC amatkategorija ļaut ietaupīt līdzekļus 2019. gadam Pieprasījums atbilst eh, attiecīgajiem finanšu regulas pāntam par eh, AD amatiem, AD 14, 15, 16 amatiem. Attiecīgais personāla skaits atbilst visam eh, kopējam finanšu gadam tiek samazināts un sliekšņi netiek pārkāpti. Tomēr priekšsarētāji mums būtu jālūdz komisijai varētu to darīt, izmantojot grozījumu vēstuli. Vai komisija vēlētos atbildēt referenta teiktajam? Tātad, kāpēc tik būtiskas izmaiņas pāris nedēļas pēc eh, budžeta balsojuma? Uh, yes, thank you, Chairman, and, and thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies referentam šo jautājumu, ko es izprotu. Šis ir tāds uh, laika problēmas jautājums. Mums darīja to zināmu tikai pēc tam, kad budžets jau bija nobalsots. Kas arī ir galvenais skaidrojums, kāpēc mums bija jārīkojas izmantojot šo uh, Eh, procedūru, kas eh, atrunāta finanšu regulas 53. pāntā. Es pieņemu eh, referenta sacīto, ka nākotnē šādas lietas būtu jādara visdrīzāk ar grozījumu vēstuli. Paldies! Tā tad, dārgie kolēģi, vēsturisks brīdis mums pēdējo reizi ir dota tāda brīvība. Ja neviens neiebilst, neviens nevēlas ko teikt, ja neviens neiebilst, tad mēs esam apstiprinājuši šīs izmaiņas. Tā tad komentāru nav. Tas pats attiecas arī uz ēku politiku. Un tā tad mēs esam pabeiguši balsojumu sadaļu šajā sēdē, un tagad eh, ir paredzēta sēde aiz slēgtām durvīm, un tie, kuriem nebūtu šeit eh, jāatrodas, lūdzu dodaties ārpus no šīs telpas un visiem jauku nednogali.